Der Präsident! Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Labrīt, cienījamās dāmas un kungi! Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Die Sitzung ist eröffnet. Sēde ir atklāta. Jā, es sehe, Frau Creighton ist noch nicht im Saal. Dann... Es redzu, ka Greitens kundze vēl nav ieradusies zālē, un tad es ieteiktu mums sākt ar Barozo kungu. Rudīnu, lūdzu, tu vēlējies ko teikt? Priekšsādātāji, es regulāri vēršu jūsu uzmanību uz faktu, ka pietrūks politiskās saites starp mūsu parlamentu ar padomas priekšsēdētāju, Eiropadomas priekšsēdētāju. Es esmu uzrakstījis vēstuli, ka vajadzīga sagatavošanās sanāksme, kur apspriestu likumdošanas aspektus, tos jautājumus, kas tiks pēc tam apspriest Eiropadomē jau ilgāku laiku Eiropadoma neatskaitās Eiropas parlamentu priekšā, kam vajadzētu notikt saskaņā ar līgumu 15. pantu. Un par to man ārkārtīgi žēl, tāpēc, ka uh, vakardien Francijas prezidents uh, ieradās pie mums, un tāpēc es domāju, ka šeit vajadzēja būt padomus, Eiropadomus priekšādātājiem. Viņš nepiekrita ierasties, nezinu, varbūt viņš netika aicināts uh, ierasties pie mums, lūk, pirms šīs ļoti svarīgās Eiropadomas sanāksmes. Uh, lai īstenot sarunas ar mums par finanšu plānu, par daudzgad finanšu plānu. Es gribētu pie jums vērsties un teikt, lai arī jūs izmeklētu šo lietu, jo ir vajadzīga šāda politiska saikne. Es tiešām ceru, ka arī jūs pats, eh, Šolckungs, varēsiet kaut kad piedalīties visās Eiropadomas sanāksmēs un savukārt padomas pārstāv varēs pie, pie, piedalīties parlamentu sanāksmēs. Herr eh, Odi, der Präsident des Europäischen Eiropadoms eh, prezidentu jūs pieminējāt, es domāju, ka jūs eh, domājat Rompoja kungu. Viņš vienmēr ir uzaicināts mūsu parlamentā, taču Eiropadomis priekšprezidents uzskata, ka tas ir valdību vadītāju grēmijas, nevis mūsu. Mēs, protams, esam citās domās un zinu jūs politiskajā grupā virkni. Uh, cilvēka, kur diezgan tuvu stāv Rompai kungam, varbūt, ka jūs varat īstenot zināmas svīras, un tad nākamreiz tiekoties varētu teikt, Herman ierodies pie mums uz parlamentu, tas būs daudz labāk. Es viņu pats nepārtraukti uh, aicinu. Un jāatzīst, ka juridiski skatoties gan Rempē kungs nav uzrunām nākamā persona, bet gan Kemija kungs. Taču valdību vadītāji uzskata, ka Rompoja kungs ir viņu atbildīgā persona, un tātad jūs redzat, ka vēl ir nepieciešams lielāka izpratne par šīm uh, lietām. Svabats kungs. Neraugoties uz to, kā atbalstu šo iniciatīvu pilnībā, tas nozīmē, ka sarunas, ko mēs vedīsim par sarunām, uh, ka mēs vadīsim tās īrijas prezidentūras laikā, un ar to, ja Rompai kungs nav atbildīgā persona, tad jau īrijas prezidentūra ir atbildīgā institūcija, tā es to saprotu, paldies. Jā, Svabat kungs, nu, situācija ir skaidra. Eiropadoma rīt un piekdien pieņems politisko lēmumu, šis formālais lēmums par daudzgadu finanšu rāmi balstās uz 312. pantu padomē par vispārējām lietām. Un uh, zālē tagad ieradies arī esošais priekšsēdētājs. Un uh, tad eh, mūsu saruna partners būs uh, Kenija kungs. Es jau to vairāk kārt esmu teikus arī, teicis un arī esmu norādījis, ka Eiropa padomes sarunu partners patiesībā ir īrijas prezidentūra, taču sarunas ar valdību vadītājiem vada Rompoja kungs, un šī situācija nav īsti izskaidrota no līkuma aspektu puses. Un par to vēl jārunā. Un tagad es priecājos, ka Greitons kundze ir ieradusies un došu arī jums uzreiz vārdu, lai jūs varētu paskatrot par gatavošanos Eiropadomas sanāksmē lūdzu. Priekšsēd, godātie deputāti.